Uh, uh, Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam ķerties klāt balsošanai. Pirmais darbkārtības punkts, par kuru jābalso, ir rezolūcija priekšlikums attiecībā uz Aleksēna Vanī un citu protestētāju apcietināšanu. Es saprotu, kas saskaņā ar 119. pānta 4. punktu ir piedāvājums eh, atcelt, atlikt uz vēlāk laikšā balsojumu, dod vārdu Helmutam Šalcam. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi!